because the, yeah, it's easier to, that everybody understands. Yeah. Now the explanation of the votes. Un tagad balsojuma skaidrojumi. Sāksim ar skaidrojumiem par Bereskundas ziņojumu, tātad grozījuma izdarīšana regulā 1927 no 2006. gada. Manā sarakstā ir trīs runātāji. Jārkungs ir mūsu pirmais runātājs. Jārkungs, lūdzu. Es gribētu izteikties par uh, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Pirmais komentārs ir tāds, ka es uh, šo Eiropas fondu atbalstu, jo tā nolūks ir kalpot tādu problēmu risināšanai, kas ir saistīts ar pielāgošanos globalizācijai, jo tādajādi mēs varam palīdzēt cilvēkiem atgūt uh, uzticību un ticību globalizācijas procesiem uh, un izlīdzināt tās uh, to nelīdzsvarotību, kas ir radusies globalizācijas ietekmē. Bet tajā pat laikā es arī uzskatu, ka te ir nepieciešams iedalīt konkrētu budžetu, tādēļ, ka es domāju, ka katastrofas nevar ieplānot, un es saskatu milzīgas bāžas, ka ja mēs esam kaut kur ieplānojuši budžetu, un tas budžets netiek, iz, netiek izlietots, uh, Uh, vajadzīgiem mērķiem, tad draudz atkal jauna katastrofa. Un tāpēc es domāju, ka te ir arī jābūt nedaudz skeptiskiem, jo tas ir tas pareizais zelta vidusceļš. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, saka priekšsēdētājs, kolēģi! Tie, kas nevēlas izskaidrot, kā balsojāt, lūdzu atstājiet zāli, lai mēs varētu pabeigt darbu. Un tagad došu vārdu Hanan kungam, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Nu tā jau tas viss beidzas. Mēs rēģējam uz uh, krīzi saistībā ar parādiem. Mēs uh, pieņemam lēmums par diviem triljoniem dolāru. Mēs gal galā neesam spējīgi pat izprast tik milzīgas skaitļus. Vispirms rodas divi jautājumi. Pirmkārt, kurš tad būs, kurš garantē šādu apmēru aizdevumu? Galu galā to būs jāgarantē Eiropas centrālajai bankai, bet Eiropas centrālā banka ir iepirkusi mm, sliktos parādus no citām Eiropas bankām un līdz ar to par cietīs nodokļu maksātāji, tā skaitā Spānijā, Itālijā, Portugālē un Grieķijā. Otrs jautājums, no kā tad mēs aizņemsimies, ja kādam zemē mētātos divi triljoni dolāri, tad viņi taču paši to izmantot. Patiesība ir tāda, ka mēs aizņemamies no nākamajām paaudzēm, bet visu varenais dievs sodīs tos bērnus, kas vēl pat nav dzīvojuši. Līdz ar to mēs uzliekam nākamajām paudzēm bezprecedenta apmēru lielu parādu. Un es domāju, ka pret to vajadzētu stingri iestāties. Paldies, Hanan kungs, Kelī kungs tagad. Paldies priekšsēdētājiem. Es gribētu runāt par globalizācijas pielāgošanas fondu. Tagad var par to runāt vai vēlāk? Sorry, what? It's this pen. Yeah. But we are told. Yeah. Yeah. Yeah, tell yeah. If you could. yeah. Kelly, we are... Kelly kungs, mēs tagad skaidrojam balsojums par Beres kundas ziņojumu. Jūs varat turpināt. Okay. Yes, okay. Tad tagad es varu izteikties. Jā, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Šis ziņojums ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo tas ir saistīts ar Eiropas globalizācijas fondu. Tas ir svarīgs divos līmeņos. Pirmkārt, Tas dod praktiskas pilnvaras palīdzēt bezdarbniekiem, lai viņi varētu pēc iespējas drīzāk atsākt strādāt. Un no otras puses, tas dod drosmi depresijas māktajiem cilvēkiem, kas cieš no bezdarba, un tas ir ļoti būtiski. Es esmu redzējusi ļoti daudz tādas situācijas. Ja ir kāds, kurš vēlas cilvēkus uzklausīt un viņiem palīdzēt, tad tas ir ļoti labi. Protams, ar šo fondu saistās dažādas problēmas, ir grozījumi, būs nepieciešams izdarīt grozījumus līdz 2013. gadam, tādēļ, ka šīs fonds būs vajadzīgs ilgāku laiku. Paldies, Kelī kungs! Vai vēl kāds vēlas izskaidrot savu balsojumu attiecībā uz Beres kundzes ziņojumu? Vairāk neviens nevēlas, līdz ar to pāriesim pie balsu skaidrošanas par rezolūciju saistībā ar stāvokli Palestīnā. Tarant kungs, lūdzu. I don't see Mr. Tarant. Es neredzu, ka Tarant kungs būtu zālē. Tāpēc došu vārdu Takuls kungam, lūdzu. Arvoisā puhemies. Al Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu par šo balsojumu teikt sekojošas lietas. Bieži vien ir balsojumi, kas attiecas uz Eiropas vērtībām, un tā tas ir arī šajā gadījumā. Un tāpēc daudz tie cilvēki, kas vienmēr iz, iestājas par uh, pamatiesībām, cilvēktiesībām, vārda brīvību un tā tālāk. Saprot arī to, ka Izraela ir vienīgā demokrātiskā valsts šajā reģionā, un līdz ar to Izraela ir pelnījusi atbalstu no mūsu puses. Un tādējādi man ir liela nožēla par to, ka parlaments ir devis šādu signālu. Bet jebkurā gadījumā es priecājos, ka daudz ir arī manā pusē un balsoja pret šo rezolūciju tie, kas nostājas Izraels pusē. Un vēlas parūpēties par to, lai Jeruzālēm arī turpmāk būtu nesadalīta galvaspilsēta. Mums ir arī jā, jāsaglabā šī Izraels demokrātija un jānodot tā tālāk kaimiņu valstīm. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Jārkungs. Uh, Lielākā daļa Eiropas parlamenta deputātu šobrīd ir nostājušies cilvēku pusē, viņi stāv kaut kur pa vidu. Protams, mēs varam strīdēties par to, vai būtu pareizi, ja Palestīna, tas, ka Palestīna ir iesnieguši šo te pieteikumu kļūt par ANO dalību valsti, bet, protams, no otras puses arī saprotu, uh, tās bāžas saistībā ar to, ka de gadu desmitiem ir notikušas sarunas, bet rezultāti nav panākti. Es domāju, ka šobrīd ir nepieciešama tāda pasākuma, kas vairo uzticību, un tāda pasākuma nekad nav vienpusēja. Šādiem pasākumiem ir jānāk no abām pusēm, un tāpēc es domāju, ka šobrīd mums ir arī jāraida un jāgaida būtiski signāli no pašas Izraēlas, un, piemēram, tā nedrīkstētu turpināt apmetņu politiku, jo tas nepie kā labi nenovērt, nenovedīs, tas nav nemērtiecīgi, ne arī kaut ko dot. Paldies! Tagad repo kungam vārds, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Miera process tuvējos austrumos ir jāturpina, un tas ir arī pateikt šajā rezolūcijā. Tā ir gal galā gan palestīnas ties, tās ir gan palestīniešu tiesības, gan izrēliešu tiesības. Viņiem ir jādod iespēja dzīvot drošībā. Abas, prezidenta abas vilšanās ir saprotam, tātad, ka šis te 20 gadus ilgušais mieru sarunas pie kā nav novedušas, bet gal galā šis starptautiskais miera process ir sarežģīts. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienība runātu vienā balsī. Es ceru, ka Eiropas Savienība un tās dalība valsts tik tiešām varēs vienoties par kopēju nostāju attiecībā uz tuvējo austrumu miera procesu un palīdzēs atrisināt to mierīgā ceļā. Mums ir jārada ilgstošs miers šajā reģionā, un to var izdarīt tikai ar politisku dialogu. Sarunu partneriem, protams, ir jāsēžas pie viena galda un vienmēr ir jāņem vērā tas, kas notiks pēc šī ANO procesa. Paldies! Un tagad es saīskundze. Paldies priekšsēdētāji! Arī es gribētu paskaidrot savu balsojumu attiecībā uz rezolūciju par stāvokli Palnestīnā. Es domāju, ka man pozīcija būtu jāiekļauj skaidri arī protokolā. Es atbalstu šo rezolūciju. Es bet es nevaru atbalstīt formulējumu un uh, Un tas ir tāpēc, ka būtu ļoti būtiski atgriezties pie sarunu galda. Tas, protams, ir pozitīvi, bet svarīgi ir arī tas, lai tiktu beig beigās atrisināt šita situācija un uh, atvērts robežas. Savstarpējā uzticība no abām pusēm. Uh, Arī tas ir viens no priekšnoteikumiem, bet to nevar noteikt no ārpuses. Abām pusēm savstarpēji ir jāvienojas par šādu uzticēšanos, jārada šāda uzticības gaisotne. Ja Eiropas Savienība neatbalstītu Palestīnas valsti, tad tas būtu smags solis. Paldies! Paldies, Kaimbelkungs! Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu Izraels draugs, bet es esmu kritiski noskaņots Izraels draugs. Es pats uh, esmu sadarb... strādājis uh, pie Ziemeļīrijas mieras procesa, tad, kad biju valdībā, un tā ir ilūzija domāt, ka militārā veidā kaut ko var atrisināt. Tam ir jābūt politiskam risinājumam, ko panāk sarunu ceļā. Es tik tiešām jūtu līdz palestīniešiem, kas, pret kuriem ir izturējušies ļoti slikti. Es tik tiešām domāju, ka viņiem ir nepieciešama valsts mierīga līdzās pastāvēšana ar Izraēlu. Taču es neesmu pārliecināts, ka šis pasākums, kas ir laba saruna taktika, tātad doties pat aizno uz ANO, un kļūt par dalību valsti. Es nedomāju, ka tas ir tas pareizais ceļš. Līdz ar to es atturējos šajā balsojumā, bet es tik tiešām vēlos, lai miera process virzītos uz priekšu. Es domāju, ka tas ir būtiski. Bet tikai smagas sarunas, tā kā mēs redzējām Ziemeļīrijas miera procesa gadījumā, var palīdzēt rast politisku risinājumu, kas dot labumu visiem. Paldies! Paldies Kembel kungam, vai vēl kāds vēlas izteikties par stāvokli Palestīnā? Nē, nu, tad pārējiem pie nākamā rezolūcijas priekšlikuma Rio plus 20 samits. Bašais Kukundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja. Es uzskatu, ka zaļās ekonomikas attīstība ir alternatīva uh, pārmērīgai uh, fosilu degvielas uh, krājuma izmantošanai. Es balsoju pret šo rezolūciju, jo man uh, paudze cieš no būtiska energoresursu cenu pieauguma. Eh, cilvēku aktivitātes, kas ietekmējušas biosfēru, varētu ietekmēt arī bioloģisko līdzsvaru kopumā. Mana valsts bauda unikālu bioloģisko daudzveidību un uh, mēs aktīvi piedalāmies starptautiskās vidas politikas izstrādāšanā. Uh, um, Rumānija atbalsta ilgtspējīgu attīstību un uh, veicina ekoloģiskas tehnoloģijas. Tādēļ es nepiekrītu kodola enerģijas svītrošanai no Eiropas uh, energo kokteļa. Uh, šī enerģija ir ļoti efektīva un tajā pat laikā tās iegūšana ir salīdzinoši lēta. Kodola elektrostācija būvniecības pārtraukšana nedos labumu videi. Paldies, Repā kungs, lūdzu hyväksyin julkilausuman tietyn varauksin. Ri... Priekšsēdētāji, es balsoju par šo rezolūciju. Es eh, domāju, ka eh, šajā sanāksmē būtu ļoti nozīmīgi, lai Eiropas Savienība nākt klajā ar kopīgiem mērķiem un eh, kopīgu nostāju. Mums ir jānodrošina ilgtspējīgu piekļuvi resursiem. Uh, gan šai paudzei, gan nākamajām. Tas ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu izaugsmi un arī, lai nodrošinātu ilgspējīgu uh, attīstību. Mums ir jārod risinājumi, kā mēs varētu veicināt zaļāku, ilgspējīgāku ekonomiku, un tāpat ir jāveicina pasākumi, ar kuriem mēs nodrošinātu um, lielāku um, sabiedrības iesaistīšanos uh, Za, zaļā un ekoloģiskajā sabiedrībā ir jāņem vērā arī kultūras un reliģijas daudzveidība un ir jānodrošina arī līdztiesības starp dzimumiem. Paldies! Har paldies, Harkins kundze, lūdzu nākamā. Priekšsētāji, paldies! Man bija liels prieks, ka man bija iespēja atbalstīt šo ziņojumu, jo Te ir skārti vairāk svarīgi jautājumi, bet pieskaršos trim. Pirmkārt, mums ir jānodrošina ilgtspējīgu ūdens resursu apsaimniekošanu, un tā vienmēr ir jāsaglabājas kā sabiedriskajā precei. Un es atbalstu cilvēku tiesības uz ūdeni un uh, kanalizāciju. Un ir ļoti svarīgi, lai tas tiek nodrošināts eh, visām eh, sabiedrības eh, šķirām. Un es balsoju arī par 48. punktu, bet neatkarīgi no jūsu viedokļa par GMO, es uzskatu, ka visiem ir jāatbalsta droša piekļuva sēklu materiālam. Tālāk 59. un 60. punkti. Mēs 98% paudām savas bažas par um, ehm, meža izciršanu to darot, mūsu komisārs Degota kungs joprojām uh, grib dabūt cauri Merkuzonu nolīgumu, ieskaitot arī lielu daudzumu lielopu gaļas ieviešanu Eiropas Savienībā. Tātad uh, viena daļa Eiropas Savienības institūcija saka vienu, citas otru un ignorē pilnīgi to, ko saka pirmā. Paldies, Harkins kundz, Kelī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, piedalījos šajās debatēs vakar pēcpusdienā, bet, diemžēl, man nebija eh, izdevības izteikties. Šis ir svarīgs jautājums - Rio plus 20. Un šķiet, ka problēmas, kas, ar ko patreiz saskars eh, visa zemeslode, ir tiešām būtiskas un sarežģīti pārvarāmas. Un nav jēgas, ja tikai Eiropas Savienība uh, veids pasākumus līdz ar to uh, pasliktinot savu situāciju un daudz cilvēkus uh, dzenot dziļāk nabadzībā, kamēr citi bauda vēl ko var. Es domāju, globālām problēmām ir nepieciešama globāla risinājuma un ceru, ka tāda tiks rast nākamajā samitā, kā komisārs teica vakar. Uh, vairs mēs nevaram pieļaut to, ka meži tiek vienkārši izcirsti un netiek domāts par nākotni. Paldies, Kelī kundz, Markunaitis, Mikulienas kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo rezolūciju, kas vairāk vai mazāk atspoguļo realistisku pie ilgtspējīgai attīstībai Man ir liels prieks, ka mums izdevās nedaudz mīkstināt pozīciju 46. punktā attiecībā uz kodolelektrostaciju būvniecību, jo šādas prasības eh, neatbilstu dalību valstu pozīcijai. Man ir liels prieks, ka Eiropas parlaments to saprot. Ja mēs lemjām neizmantot kodola enerģiju, tad tas novestu pie lielākas energo atkarības. Energoapgādes drošība, protams, ir jautājums, kas jārisina dalību valstīm, tajāpat laikā nodrošinot augstus standartus uh, kodolenerģijas jomā. Mēs zinām, ka atjaunojamie energoresursi ir svarīgi, tādēļ tie noteikti ir jāattīst un jāizstrādā ne tikai tagad, bet arī nākotnē. Tajāpat laikā esmu sarūktināta par to, ka Eiropas parlaments bija visai negatīvi noskaņots pret netradicionāliem energoresursiem. Paldies! priekšsēdētāji. Es balsoju par šo rezolūciju. Es uzskatu, ka šī sanāksme ir ļoti nozīmīga un, ja, un ar, šo nozi ar šo sanāksmi mēs varētu iezīmēt arī to ceļu, pa kur mums būtu jāiet turpmāk, bet tikai tādā gadījumā, ja mums būs konkrēti mērķi un konkrēti pasākumi, kā tos sasniegt ar labo gribu vien nepietiek. Priekšsēdētāji, es vēlētos, lai Eiropas Savienība un Eiropas Savienības pārstāv šajā sanāksmē, tā skaitā arī nevalstiskās organizācijas, varētu vienoties par kopīgu nostāju, tādējādi eh, spēlējot konstruktīvu lomu. Ja mēs paraugamies, kā tas noticis iepriekš, tad mums vajadzētu izmantot iepriekš gūto pieredzi. Vai mēs tik tiešām esam bijuši pietiekami uh, prātīgi un viedi, jo mēs neesam ieklausījušies citos partneros, bet mums ir nepieciešama konstruktīva pieeja, jo no tādas varētu iegūt arī pat Eiropas Savienība. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu Rio plus 20 sanāksmi? Ja ne, tad nākamais punkts - Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne. Harkins skundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētājs, tikai gribēju teikt, ka es pilnībā atbalstīju šo rezolūciju, tīpaši parlamentu aicinājumu turpināt Eiropas globalizācijas fonda darbību arī uh, pēc uh, esošā finanšu programmēšanas ietvara. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, lai uzturētu šī fonda vērtību un efektivitātu, un es ļoti ceru, ka padomu rūpīgi uzklausa mūs. Uh, Jā, rezolūcijā teikts, ka ir jāizdara izmaiņas un ir jāuzlabo e, šī fonda funkcionēšanas mehānismi un ir jāraugās, lai fonds reaģētu strād uz strādājošo vajadzībām. Šī rīta debatēs tika runāts e, par to, ka uzņēmumi uh, e, neuzņems pietiekamu atbildību. Komisija ļoti rūpīgi izskata projektu pieteikumus, uh, bet dažreiz, es domāju, deputāti vienkārši izmanto to kā atrunu, lai neatbalstītu šo fondu. Mēs novembrī gaidām vidustermiņu novērtējumu, kā arī komisijas priekšlikums oktobrī. Bet no provizoriskās informācijas es varu teikt, ka es apsveicu viņu priekšlikumu iekļaut pašnodarbinātos un lauksaimniekus fondā. Paldies Harkins kundzei. Tālāk Fajom Monkungs. Paldies, priekšsēdētā. Es balsoju pret šo ziņojumu vai rezolūciju. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi bezjēdzīgs un tā darbība jāpārtrauc, jo es uzskatu, ka Palīdzība ir jāsniedz dalībvalsts līmenī, nevis Eiropas Savienības līmenī, jo pretējā gadījumā tiek uh, radīta nevienlīdzīga situācija, jo šo naudu var izmantot un uz to pieteikties tikai lielie uzņēmumi un konsorcēji. Es esmu pret šo. Paldies! Finally... Un tagad Eiropas Savienības un Marokas partnerattiecību nolīgums zilsaimniecībā Repoku. Arvoisa puhemies, äänestin resoluution puolesta. Sillä... Paldies, priekšsēdētāji. Euroopan union. Man tas tiešām bija um, ļoti būtisks lēmums. Eiropas Savienība ir uh, uz vērtībām balstīta sabiedrība, kas um, ievēro pamatiesības, demokrātiju Un eh, partnerības nolīgumam, protams, būtu jāatbilst starptautiskajām tiesībām un jāievēro cilvēktiesības, un tāpēc būtu pilnīgi nepieņemam, ja Eiropas Savienības partnerības nolīgumus slēgtu, mm, neievērojot šīs te pašiem tik svarīgās vērtības. Un tāpēc ir ļoti būtiski lai partnerības nolīgums nāktu par labu Rietum-Sahāras iedzīvotājiem. Tāpēc es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs saņemtu juridisko viedokli par to, vai šis līgums tam atbilst. Eiropas Savienība un Eiropas Savienības ārējās attiecības ir uh, jāveido tā, lai uh, Rietum-Sahāras uh, konflikts tik mierīgi atrisināts. Paldies, un visbeidzot Romēvas Iruēdas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlējos vēlreiz pateikt, ka esmu pārsteigts par to, ka Marokas režīma e, šantāžai ir izdevies atstāt ietekmi arī uz mūsu parlamentu deputātiem. Mēs nekris, neprasījām parlamentu deputātiem balsot par vai pret vienu vai citu valdību, bet drīzāk par starptautiskajām tiesībām. Runa ir par starptautisku eh, partneru attiecību nolīgumu, kas tiek noslēgts bez konsultācijām ar Eiropas Savienības uh, spēlētājiem, lai gan tas ir paredzēts attiecīgi līgumos. Tas liekas iespēju Eiropas Savienības flotei zvejot uh, eh, Rietum Sahāras uh, piekrasts ūdeņos, kas tiek uzskatīti par neatkarīgajiem ūdeņiem un starp citu. Uh, Mm, mm, mēs neko nedaram. Tāpēc mēs uzskatījām, ka būtu pamatoti vērsties Eiropas Savienības tiesā, lai tā sniegtu savu atzinumu un attiecīgi ļautu mums nodibināt uh, pienācīgas attiecības ar šo valsti, ar, ar konkrētām ekonomiskajām, sociālām un vidas aizsardzības sekām. Ļoti žēl, ka kolēģi nesaprat to, cik nozīmīgs ir bijis šis jautājums un attiecīgi uh, pieņēma šādu lēmumu, kas nav pieņemams no politiskā un juridiskā viedokļa. Paldies! Liels paldies! Mm. Man vēl jānāk klajā ar, pri, ar paziņojumu. Alde grupa vēlētos, lai Vincenzo Venīna tiktu ieslēgts budžeta uh, kontrols komitejas uh, deputātu vidū, aizstājot līdzšinējo šīs komitejas locekli. Vai kāds iebilst? Acīm redzot, nē. Tādā gadījumā šis priekšlikums ir atbalstīts.